Der Präsident! Liebe Kolleginnen un... und Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es sveicu jūs šajā sēdē un saskaņā darba kārtību tūlīt sekojas padomas priekšsēdētāja paziņojumu par Čehijas prezidentūras prioritātēm. Un viens ar to sveicu šeit Mirak Topolanekungu, kas ir padomas priekšsēdētājs un ir ieradies Eiropas parlamentā. Esiet laipni sveicināts pie mums Eiropas parlamentā. Tāpat arī vēlos arī sveicināt um, Barozo kungu komisijas priekšsādātāju. Cienītie kolēģi, cienītās um, kolēģis, mēs zinām, ka Čehijas prezidentūrā apzinās, cik nopietns ir šis uzdevums. Un uh, Topoloņa kungs ir patiešām gan intelektuālā, gan emocionālā veidā jau mūs ļoti aizkustinājis. Ar to pašu faktu, ka jau tagad pārdzīvojuši komunismu gadus, viņi ir ieņēmuši augstomētu un vada Eiropas Savienību. Pirmā no bijušām padomu bloku valstīm tā bija Slovenija un tagad tā ir Čehoslovākija, eh, Čehija, kas eh, pārņēmusi Eiropas Savienības vadību. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, es vēlos apstiprināt, ka mēs Eiropas parlamenta vārdā pilnībā atbalstām Čehiju savās uzstādījumos un vēlu, lai tā patiešām būtu ļoti veiksmīga prezidentūra. Un dodu vārdu jums, Topalaņa kungs, lai jūs varat uzrunāt Eiropas parlamentu. Un vēlreiz sveicu jūs Eiropas parlamentā. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského parlamentu godājamie deputāti eh, parlamenta priekšsēdētāja kungs komisijas priekšsēdētāja kungs